bez izmaiņām komiteju sarunas. Gribētu pateikt, ka vakardien kopīgi ar padomus priekšsādātāju esmu paņēmis vairāk, parakstījis vairākus priekšlikumus saskaņā ar 78. reglamenta pantu. Un šo uh, tiesību aktu nosaukumi ir arī iekļauti šīs sēdes protokolā.